So, bevor ich mich hier noch vergaloppiere. Äh, Labi. Lenītiņam laikam jāsāk. Vispirms darba kārtības apstiprināšana. 11. punkts e, tiek atliekts. Balsošana par sanu rezultātu saskaņā ar 70. panta piekto punktu par Eiropas vides ekonomiskajiem kontiem Antonēsku kundzes uh, ziņo atzinums. Tātad tas punkts tiek atlikts. Uh, eh, valodu režīms ir pilnīgs izņemot igauņu un maltiešu valodu. Un tad lūdzu paklausieties uzmanīgi. Pirmdien, nākamajā pirmdienā jūs saņemsiet arī ielūgumu, bet mums būs uzklausīšana. Uh, right to Water no 15. līdz 18.30. Un izņemot tos, uh, kas jau tāpat var atnākt, kam ir piekļuva parlamentā ēkām, 200. Uh, 74 apmeklētāji jau tagad ir pieregistrējušies tā kā mēs varam sagaidīt šeit ļoti daudzus ciemiņus. Un es priecātos, ja arī deputāti būtu klāt kuplā skaitā. Atgaidīsim jūs pirmdienas pēcpusdienā. Es, protams, nevaru nevienu piespiest ierasties, bet es ļoti priecātos, tiešām ļoti priecātos, ja arī deputāti būtu klāt. Tad vēl ziņojums no COP19 no Varšavas. Tas ir pieejams mājaslapā. Un arī dokumentu sadaļā to var apskatīt un lejupielādēt. Un tad mēs vēl esam izlēmuši koordinātoru grupā par to, ka nosūtīsim delegāciju uz COP20 konferenci, kas pašlaik tiek gatavota un sākot ar pulkstens 11. Um, uh, Līze kungam un Pravilo kungam būs arī te apmeklētāji, bet mēs viņus sveiksim vēl atsevišķi. Un vēl kāds paziņojums. Mēs šodien, 12. februārī, sākot um, no 12.30 līdz pusčetriem, mēs tiksimies līdz pustrījiem uh, uh, noturēsim īpašu sēdi uh, par senioru jautājumiem. Tad tālāk par trilogiem. Nākamais trilogs ir paredzēts 6. martam. Un kas attiecas uz invazīvajām svežzemju sugām, pirmais trilogs notika vakar, 11. datumā. Un par citas uh, pārskatīšanu. Eh, trialogs notiks 5. martā. Par prak eh, nodevām Lindas Makēvenas eh, ziņojumu jau notika pirmais trialogs, un šodien notiek kārtējs trialogs, otrais. Un tad par aviācijas nozari. Tas ir tāds bezgala stāsts. Pīters Līze ir atbildīgais. 18. februāris ir pirmā trialoga datums. Nu, lūk, tik daudz no manas puses. Tie bija priekšstādātāja paziņojumi. Tagad protokoli 25. 27. septembris, 16. 17. decembris un 9. janvāris. Iebildumu nav, tad protokoli ir apstiprināti. Un tagad skatīsim nākamo darba kārtības punktu - mehānisko transporta līdzekļu skaņas līmenis. Referents nav klāt, bet viņam ir aizvietotāja Marina Janakudakis kundze. Thank you. I am. Liels paldies. Jā, šodien es būšu uzskikungs. Es nolasīšu viņa uh, uzrunu tā, kā viņš to uzrakstījis, un ja tur ir kāda kļūdiņa, tad tā nav mana vaina. Sāksim. Centīšos arī akcentu atdarināt. Kas attiecās uz sarunu uh, pašreizējo fāzi par transporta līdzekļu skaņas līmenī? Teksta projekts ar rekomendācijām otrajā lasījumā tagad jāprezentē apstiprināšanai Envi komitejā. Oficiālais termiņš grozījuma iesniegšanai ir 25. februāris. Kompromiss ir uh, svarīgu sarunu un sarežģītu sarunu rezultāts, un tāpēc es ieteiktu komitejai pieņemt tekstu, kā tas ir iesniegts. Tas viss, paldies! Nolasīju. Paldies, saka priekšsādātājs. Tātad 20. februārī mēs sāksim otro lasījumu. 25. februāris pulksten 12. ir termiņš grozījuma iesniegšanai. Un 19. un 20. martā notiks balsošana Envi komitejā, aprīlī balsosim plenārsēdē, tur būs daudz jābalso. Labi, padomas nostāja um, mums uh, tiks nosūtīta uz uh, otro uh, plenāru sesiju, sākot ar 24. februāri. Un tagad piektais darba kārtības punkts, piektais un sestais Uručeva kunga uh, ziņojumi uh, regulas grozīšana attiecībā uz ANO konvencijas par klimata pārmaiņām Kyoto protokola tehnisko īstenošanu un arī uh, vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām pievienotā Kyoto protokola Dohas grozījuma noslēgšanā. Lūdzu, referenta kungs. Paldies priekšsādātāji. Godātie kolēģi. Dohas grozījums nosaka, ka otrais saistību periods Kyoto protokola ietveros, kas sākas ar, sācies 13. gadā un beigsies 20. gadā. Juridiski eh, saistoši ir eh, emisiju mazināšanas mērķi Dohas klimata pārmaiņu konference pieņēma papildus tam arī vēl divus lēmumus par saistību tehnisko īstenošanu. Tad te runa ir par pārvaldības jautājumiem un Kyoto vienību iegramatošanu un pārvaldību. Te pašā laikā Eiropas Savienībā ir emisiju tirdzniecības sistēmas likumdošana un sloga dalīšanas noteikumi. Tie arī paredz uh, tehniskās pārvaldības un uh, grāmatvedības noteikumus. Tāpat ir nacionālajie reģistri, ir Eiropas mēroga reģistrs, ar ko veikt emisiju uzskaiti. Kyoto protokola īstenošanā, sākot ar 2012. gadu, prasījusi uh, tehniskos noteikumus lai uh, varētu kopīgi izpildīt Eiropas Savienības saistības. Da, Eiropas Savienības dalību valstis un um, īrija uh, strādāja pie tā. Un svarīgi bija īstenot arī emisiju tirdzniecības schēmu un sloga sadales noteikumus. Es tagad uh, detaļās neiedziļināšos komisijas priekšlikumā. Šīs normas ir sīki izklāstītas. Uh, Šie noteikumi skar uh, vairākas uh, jomas, piemēram, uh, Kyoto protokola vienību uzskaites fāzes, tad to iegāde, to um, izmantošana un tā tālāk, tad uzskaites procesi, kas ir saistīti ar pārēju no pirmā uz otro saistību periodu. Trešā joma ir iepriekšējā perioda rezerves noteikšana un izmantošana, un tagad jaunais periods, protams, ir uh, sācies ar šiem jaunajiem um, aspektiem, ar šo rezervi, kas uh, ir nebijis fakts, un tad um, uh, arī ieguvumu sadalē, kas uh, ietilpst Kyoto elastīguma mehānismā un tad arī piešķirt to eh, vienību summu sadale ir ļoti svarīgs aspekts. Komisijā paskaidrojušajā memorandā detalizēti izklāsta, kāpēc šie noteikumi ir jāsagatavo. Es to visu neatkārtošu. Bet ir vairāki aspekti, kas gan būtu jāpiemin. Pirmkārt, Uh, iespējamās uh, neskaidrības un pielāgošanās apstākļiem. Tad uh, dalību valstu vienību apjomi ir noteikti komisijas lēmumā par Dohas nolīguma ratificēšanu. Un pielāgošanās. Tad mūsu definīcijā par uh, Uh, kopējām um, vienību summām, tad ir noteikts, mums ir assigned amount, piešķirtās uh, vienības, piešķirtais apjoms, nevis dalību valstu uh, vienību apjoms. Starptautiskajās uh, uh, grāmatvedības noteikumos ir daudz normu, kuras mēs vēl neesam pilnībā pielāgojuši. Uh, Uh, šai jaunajai sistēmai. Mēs būtībā Varšavā esam vienojušies 13. Uh, gada novembrī uh, par saistību izpildes progresu, bet pilnīgai adaptācijai jā, jānāk, jānotiek šī gada decembrī Limā. Starptautiskajās normās ir uh, trīs aspekti, uh, kurus piemin uh, visas puses Kyoto protokolam, un uh, mēs varam uh, šīs normas īstenot arī turpmāk, bet ja būs kaut kādi būtiski grozījumi, tad tos vajadzētu atspoguļot deleģētajos aktos, kurus uzdosim sagatavot komisijai. Tagad uh, vēl pievēršoties regulai. Uh, mani secinājumi ir tādi. Grozījumu aptvērums šai regulai uh, par siltumnīca efektu gāzu emisiju uzraudzību un pārvaldību. Šie grozījumi pilnībā atspoguļo vajadzību sagatavot jaunos Uh, noteikumus uh, Kyoto protokola īstenošanai. Uh, tāds ir mans secinājums par pirmo ziņojumu. Un varbūt mēs varētu noturēt diskusiju tagad un pēc tam pievērsīsimies otrajam ziņojumam. Perhaps, vielleicht, äh, vielleicht kann man das. Varbūt, ka mēs varam aplūkot piekto un sesto darba kārtības punktu kopā, jo tā mēs bijām vienojušies. Tā man te čukstausī. Okay, I'll continue with the second one. Labi, turpināšu ar otro jautājumu. Dohas eh, grozījums ir eh, tēma, kur runa ir par eh, vienošanos par Kyoto protokola pieņemšanu, un tas tas ir spēkā tikai pēc tam, kad vismaz trīs uh, ceturdaļas eh, no protokola pusēm būs eh, tam piekritušas. Tātad eh, tas nozīmē to, ka Dohas grozījums jāratificē Eiropas Savienībai, tās dalībvalstīm un citām valstīm, un tas ir jādara savlaicīgi. Padomas lēmuma priekšlikums balstās uz procedūru, kas ir saistīts ar um, Eiropas Savienības un tās dalībvalstu, kā arī īrijas um, apņemšanos un saistību izpildīšanu. Es gribētu uzsvērt vairākas lietas šī lēmuma sakarā. Vispirms, um, balstoties uz 2009. gadā pieņemto klimatu enerģijas pakotni un sevišķinājot par emisiju izniecības sistēmu un pūliņu sistēmu. Dalībvalstis eh, jau ir apņēmušās eh, veikt saistības eh, samazināt šīs emisijas par 20% līdz 2020. gadam. Dalību valstu mērķi un saistības šīs 2009. gada klimatu enerģijas pakotnes ietveros nemainās, ratificējot Kyoto protokolu. Emisiju līmenis, kas ir piešķirts katrai dalībvalstī, kā jau es to minēju, tad runāju par Eiropas Savienības dalībvalstīm un Islandi, nevis Sīriju. Un šeit mēs varam redzēt pirmajā pielikumā arī konkrētākas nianses, kaut arī vispārējais eh, apjoms eh, netiek eh, norādīts. Tas ir jāprēķina kā starpība starp Eiropas Savienības dalībvalstu un Islandes apjomu un piešķirto apjomu šīm dalībvalstīm. Tas nozīmē to, ka ir zināms risks par šī sadalījuma reālo atspoguļošanos un ir nepieciešams rast risinājums, kā atvieglot šo apjomu aprēķināšanu. Un šeit mēs arī varam atsaukties uz um, ANO atbildīgo institūciju speciālistu atzinumiem. Kieto protokols um, un um, tā īstenošana ir ļoti būtiska un ir jāsaprot, ka jāroda pietiekami elastīgi mehānismi, lai nodrošinātu to, ka ir ievērota atbilstība un ka otrās, eh, otrais saistība periods eh, Kyoto protokola ietvaros arī atspoguļo šajā procedūrā. Ir vairāk gadiem, ka, piemēram, Islandē, kas nav Eiropas Savienības dalība valsts, bet eh, tā piedalās ETS, un šī valsts arī dzen pilda saistības kopā ar Eiropas Savienību otrā saistību posma kontekstā, ja to protokola ietveros. Tad ir nepieciešams jauns posms un jauns nolīgums starp šīm valstīm. Un runājot par citu valstu līdzdalību, ETS ir skaidrs, ka šo valstu līdzdalība ne, nekāda veida neietekmē Eiropas Savienības dalību valstu, Eiropas Savienības un Īslandes līdzdalību. Un visbeidzot, es vēlētos um, uzsvērt to, ka komisijas priekšlikums um, neietver um, konkrētus uh, noteikumus tehniskai Kyoto protokola īstenošanai. Šajā sakarā piedāvātais ratifikācijas lēmums uh, paredz to, ka nolīgumi, kas panāti 12. gada decembrī Dohā, būtu jāpiemēro attiecīgajām pusēm. Ir arī acīm redzams skaidrs, ka nepieciešamie tehniskie nosacījumi ir jāpiemēro Eiropas Savienībā un tās dalībvalstīs. Piedāvātais ratifikācijas uh, lēmums balstās arī dzen uz to, ka katra dalībvalsts kopīgi. Šī nolīguma ietvaros ir atbildīga par um, savas um, situāciju un atbilstību saistībā ar um, Kyoto protokolu īstenošanu. Runājot par statotisko kredītu transakcijām un ETS, um, tas um, tiek ietverts Eiropas Savienības Kyoto protokolu reģistrā. Kyoto protokols um, ir um, un tā mehānismi ir atspoguļoti tātad padomas um, priekšlikumā, padomas lēmuma priekšlikumā, un katra dalībvalsts um, ņemot vērā izmaiņas, kāds varētu rasties šai katrai dalībvalstī ir pienākums paziņot par izmaiņām un komisijai tātad šī procedūra, par kādu dalībvalstis varētu vienoties, ja, ja notiek uh, attiecīgi precedenti, tad eh, par procedūru vienojas eh, kopīgi visas iesaistītās puses. Nobeigumā nu, es varu teikt, ka Dohas eh, grozījums un Eiropas Savienības kopīgie pienākumi, kā arī šīs piedāvātās izmaiņas starptautiskā līmenī radīs attiecīgu signālu par um, ETS um, nozīmi un uh, īstenošanu globālā mērogā. Es uzskatu, ka būtu jāatbalsta šis priekšlikums. Paldies. Sāksim ar ēnu referentiem. Pirmajam vārds būs pasam Aiholtam. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Vispirms uh, paldies eh, referentam par jūsu darbu un par jūsu paskaidrojumiem. Es eh, ļoti augstu vērtēju jūsu darba metodi, un arī no mūsu skatu punkta varu teikt, ka ir ļoti svarīgi risināt eh, šos jautājumus ļoti ātri. Tādēļ mēs esam ļoti gandarīti par jūsu pieeju šim darbam. Man būtu divi komentāri par diviem jautājumiem. Uh, Viens eh, jautājums eh, referentam, viens vairāk komisijai. Es domāju, par saturu mēs eh, vispārīgi varam vienoties. Tas varbūt nebūtu problemātiski, bet problemātiski būtu, teiksim, piektajā grozījumā. Jūs nosakāt to, kāda varētu būt Eiropas Savienības nostāja ratifikācijas sakarā, taču mēs neesam pārliecināti par to, ka tas būtu jāiekļau šeit, šajā tiesību aktā, jo tas vēl nav formāli pieņemts starptautiskā līmenī. Tas būtu jāizdara Limā, taču ja mēs to jau šeit iekļaujam, tad tas tā diezgan um, skarbi skarbu signālu raida tām valstīm, kurām joprojām ir problēmas šajā jautājumā. Kā jau teicu, mēs piekrītam saturam, taču neuzskatu, ka šeit būtu jāiekļauj Eiropas Savienības eh, tiesību akta aspekts. Vai tas mums būtu jāiekļauj šeit? Tāds ir jautājums. To šeit nevajadzētu. Tādēļ es eh, rekomendēju grozīt piekto grozījumu. Jautājums komisijai. Mēs šeit runājam par eh, Kieto protokolu otro periodu, kurās, kurā pusēm lūdza noteikt ambiciozākus mērķus 2020. gadam. Ir skaidrs, ka Eiropas Savienības skatu punktā tas ir ļoti vienkārši, jo mēs jau atbilstam šiem 20%, un ja mēs skatāmies uz ceļu karti un 2030. gada perspektīvu, ir skaidrs, ka šie 25% samazinājums iekšējā sistēmā tas eh, viss ir skaidrs. Jautājums ir par to, vai mums būtu jāpārskata padomes eh, lēmums. Es gribētu lielāku skaidrību šajā sakarā, ka mēs šeit sevi nesasaistām pilnībā, un ir skaidrs, ka tas ir svarīgs jautājums. Ir skaidrs, ka Eiropas Savienībai vajadzētu ambiciozākus mēķus 2020. gadam. Tādēļ nevajadzētu, uh, lai šis uh, dosie mūs sasaistītu un ierobežotu. Taču vissvarīgākais, kā jau es teicu, ir risināt šos jautājumus iespējami ātri. Sagaidām uh, labu sadarbību ar referentu. Paldies Basam Aikhautam. Un tagad nākamie zemes lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Es gribētu arī pateikties referentam. Tik tiešām viņš labi pastrādājis. Un es gribu uzsvērt, ka mums nepieciešams ātri šo ziņojumu pieņemt, lai ratifikācijas process varētu turpināties. Vēlos arī aicināt padomi pātrināt savus, savas procedūras jo mēs dzirdējām, ka padome grasās lēmumu pieņemt jūnijā vai pat vēlāk. Es uzskatu, ka tas nav pareizi. Ja mēs vēlamies uh, izpildīt Parīzes COP konferences lēmumus, tad mums tiešām pēc iespējas ātrāk vajadzētu šo procesu apstiprināt. Es gribētu atgādināt, Mēs taču attīstības valstīm uh, pieprasījām uh, finansējumu uh, Kyoto 2 saistību periodam, un mēs redzam, ka kaut gan dažas dalību valstis izpilda savas saistības, Eiropas Savienība kopumā vēl nav visu paveikusi, tāpēc mums vajadzētu ātrāk virzīties uz priekšu. Šis jautājums ir ļoti steidzams. Mums būs arī daži grozējumi, protams, ne par vienošanās būtību, bet par īstenošanas aspektiem, jo īstenošana nebūs vienmēr viegla. Paldies! Paldies, eh, Kriton! Eh, Mārtiņš Kalenders. Uh, thank you, Chairman. Paldies priekšsādātāji. Jāsaka, es uh, uh, piekrītu, ka mums nepieciešams ātri ratificēt Dohas protokolu un Kyoto protokola grozījumus, un tas sniegs stingru signālu par mūsu apņēmību pildīt savas saistības. Kas attiecās uz Īslandi, tad uh, mēs uh, kopā esam atbildīgi par 11% globālo emisiju, un mēs vēlamies mazināt šo proporciju nākotnē. Mēs zinām, kā dažas dalību valstis tad Kyoto protokolā nevēlas uzņemties lielākas saistības, bet, protams, par procesu vairs nekas nav jāsaka, viss ir skaidrs. Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm ir tagad uh, pienākums uh, izpildīt Kyoto protokola prasības. Mums ir jāpanāk, lai mūsu likumdošana atbilstu šīm saistībām un lai mēs pilnībā varētu īstenot kopējo īstenošanas vienošanos. Tiešām ir uh, jāpanāk, lai visi ratifikācijas instrumenti tiktu deponēti vienlaicīgi. Kas attiecas uz diskusijām Limā, gada beigās. Te eh, noteikti būs jāreizina daži eh, nopietni jautājumi. Mēs eh, saprotam, ka komisijas pilnvaras var tikt izmantotas pārāk plaši, un tāpēc vajadzētu ļoti uzmanīgi rīkoties ar deleģētajiem tiesību aktiem, ja tie tiek izmantoti uh, piemērotā veidā, tie ir ļoti noderīgi, bet nevajadzētu deleģētos aktus izmantot politiskajiem jautājumiem šajā dosjē. Deleģētie akti tiek piemēroti uh, nebūtiskiem elementiem, un uh, tāpēc vajadzētu ļoti rūpīgi uh, izskatīt visus elementus tekstā, kas skar kompetenču pārklāšanos. Tāpat, kas attiecās uz iespējamiem deficītiem vai pārpalikumiem, Domāju, ka uh, nevajadzētu tos risināt deleģētajos aktos, jo tikai dalību valstis uh, var pārvaldīt uh, sev piešķirtās vienības, un tam ir politiskās sēkas. Paldies Kelnana kungam, un tagad došu vārdu komisijai. Jums tika uzdot jautājumi, bet lūdzu mēģiniet arī atbildēt. Paldies un labrīt! Visu pirms atbildot uz Aikauda, uh, Aikauda kunga uh, jautājumu. Mēs uh, tagad uzsākam jaunu procesu, ambīciju mehānisms. Tas ir jauns mehānisms Kyoto protokola procesā, un tas ir uh, instruments, kā dalībvalstīm uh, palielināt ambīcijas. Kā jau teica referents, mums ir jālēm par to, kā mēs īstenosim šo procesu Eiropas Savienībā. Un, ja lēmums ir pieņemts Eiropas Savienībā, tad mums ir vairāki veidi, kā šos lēmumus īstenot. Referents norādīja, piemēram, ka jāņem vērā arī dalību valstu spējas un iespējas palielināt uh, savas saistības individuāli Un tad otrajā pielikumā Kyoto protokolā mēs uh, nemainīsim kopējo mērķi. Ja mēs runāsim par ambīciju palielināšanu, tad tas divējādā veidā maina Eiropas saistības. Proti, komisija uzskata, ka šāds lēmums būtu vispirms jāsasaista uh, ar Eiropas Savienības likumdošanu. Proti, ja mēs vēlamies palielināt ETS ambīcijas, tad nepieciešama koplēmuma procedūra iesaistot padomu un parlamentu. Un ja mēs izvēlētos stiprināt mērķus un izmantot šim nolūkam uh, nastas sadales mehānismu, tad arī vajadzētu iesaistīt abus likumdevējus. Nākamais solis, kad viss būtu noskaidrot ar likumdošanu, tad būtu jālūkojas, kā mēs to ziņosim ANO um, struktūrām. Jo uh, šis process jau uh, nenosaka ratifikācijas pienākumu. Mūsuprāt, vajadzētu uh, piešķirt mandātu sarunu vedējiem, kas uh, saskaņā ar 218. Uh, panta 7. punktu varētu tad šīs ambīcijas paziņot starptiskajai organizācijai. Un arī šeit vajadzētu vispirms uh, likumdošanas aktu, ko pieņemtu kopīgi padome un parlaments. Tad tikai tā Eiropas Savienība varētu palielināt savas ambīcijas. Paldies un noslēgumā referents. Paldies! Es gribētu pateikties kolēģiem par atbalstu un arī izteikto kritiku. Kas attiecās uz piekto grozījumu, Eikauda kungs uh, uh, norādīja, ka to vajadzētu mainīt. Mēs par to varam diskutēt. Jā, tik tiešām var tekstu pielāgot uh, situācijai. Kas attiecās uz laika grafiku, pielāgošanās procesam un sarunām. Tas ir atkarīgs arī no padomes, tāpēc laika grafiks nav vēl skaidrs. Mēs centīsimies uh, no savas puses procesu pātrināt. Un, protams, mēs centīsimies arī uh, kaut kā ietekmēt padomi. tas arī viss no manas puses. Paldies! Liels paldies! Grozījuma iesniegšanas termiņš attiecībā uz 5. un 6. Uh, punktu ir 17. februāris 2012. Komitejā mēs par abiem darba kārtības punktiem balsosim 6. martā un tad aprīlī. Uh, tas būs jābalso, par to būs jābalso plenārsesijā. Paldies kolēģiem par šo darbu, un tagad turpināsim ar alkohola stratēģiju. Šeit atbildīgā ir Romana Jordana. Lūdzu, vārds jums. Lielas paldies priekšsādātāji! Alkohols nav tēma, ar ko es būtu nodarbojusies pagātnē eh, ļoti daudz, bet eh, tēma ir ļoti svarīga un es priecājos, ka man bija iespēja strādāt uh, pie šī jautājuma un sagatavot šo jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski. Jāsaka, es biju pārsteigta, kad izlasīju, ka Eiropas Savienība ir tas reģions, kur cilvēki patērē visvairāk alkohola visā pasaulē. Uh, pats par sevi tas jau nav nekas īpaši slikts, bet ja mēs uh, ieskatīsimies statistikā un Pasaules veselības organizācijas datos, tad mēs redzēsim, ka alkohola patēriņš tiešām negatīvi ietekmē veselību. Un, protams, tas skar arī Eiropiešus. 2006. gadā tika sagatavota Eiropas stratēģija attiecībā uz alkoholiskajiem dzērieniem. Bet uh, Tā bija paredzēta sešiem gadiem. Komisija apgalvo, ka šī stratēģija arī nesusi rezultātus, bet tagad jālūkojas, kas notiks tagad. Šī stratēģija ir beigusies, jaunā rīcības plāna mums nav, tad kas tad notiek tālāk? Es domāju, ka neskatoties uz to, ka stratēģijas uh, termiņš ir iztecējis, mums ir nepieciešams rīcības plāns. Mums vajadzētu eh, mudināt komisiju to sagatavot pēc iespējas ātrāk, proti vēl līdz šī gada septembrim. Tāpat būtu īstais laiks tagad lūgt komisiju sākt darbu pie jaunās stratēģijas. Kāpēc tā? Tāpēc, kā Eiropas sabiedrība ir mainījusies. Protams, arī krīze mūs ietekmējusi Un jāsaka, ka pēdējos gados arī alkohola patēriņa tradīcijas ir mainījušas. Daudzi cilvēki, kas uh, uh ir nonākuši krīzes apstākļos, uh, vienkārši dzēr vairāk, un uh, arvien vairāk dzēr jaunieši. Jaunieši ir uh, uh, ļoti neaizsargāta grupa. Uh, veselības ziņā, un mums uh, vajadzētu darīt visu, lai mazinātu alkohola negatīvās sekas. Bet mums vajadzētu koncentrēties uz problēmas būtību, proti nav nepieciešamas kaut kādas birokrātiskās procedūras. Nē, mums vajadzētu um, novērst alkohola um, Uh, nepareizo lietošanu, izglītojot sabiedrību, paziņojot par uh, alkohola lietošanās sekām. Protams, te pašā laikā nedrīkstam palielināt dalību valstu administratīvo slogu. Jāsaka, es šaubos, ka marķēšana, papildu marķēšana varētu pozitīvi ietekmēt alkohola patēriņa tradīcijas. Jo pat tagad, pērkot alkoholisko dzērienu, mēs redzam uz pudeles marķējumu ar uh, spirta saturu. Ar to pietiek, ja mēs kaut kādu papildus informāciju novietosim uz marķējuma, diez vai tas cilvēkus atturēs no dzēršanas. Protams, esam uh, gatavi diskutēt ar kolēģiem un uzklausīt visus viedokļus, bet mūsuprāt, uh, tie pasākumi, kas būtu visiedarbīgākie Eiropas Savienības uh, līmenī, tā būtu informētības paaugstināšana, jo dažkārt uh, jaunie cilvēki, bērni vienkārši neapzinās, cik smagas sekas var būt uh, alkoholisko dzērienu patēriņam, kā tas var sagraut viņu dzīvi. Tāpat mums uh, vajadzētu izveidot datu bāzi Eiropas Savienības līmenī, ko varētu izmantot arī analīzei un paraugu prakšu apmaiņai. Jāņem vērā arī vietējā kultūra, jo kultūras tradīcijas arī lielā mērā nosaka alkohola patēriņu. Jāievēro arī subsidiaritāte. Protams, uh, bet eh, mēs sagaidām arī, ka dalību valstis tiešām rīkosies un neaizbildināsies ar subsidiaritāti, un Eiropas Savienībai vajadzētu zināmu spiedienu izdarīt uz dalību valstīm. Thank you, Chairman. Uh, the shadow rapporteur for... Paldies, saka Kris Deivis. Uh, esmu ēnu referents un atbalstu uh, šo uh, mutisko jautājumu. Uh, Rebeka Teilora pārstāv mūsu grupu. Arī mēs esam nobežījušies par to kaitējumu, ko nodara alkoholiskie dzērieni miljoniem Eiropas pilsoņu un viņu ģimenēm. Bet arī mēs vēlamies rīcības plānu, kas uh, gan īstermiņā, gan ilgtermiņā ļautu mums rīkoties. Ir nepieciešami pasākumi Eiropas Savienības līmenī lai šo atkarību iegrožotu. Komisijai, protams, jāņem vērā visu interesu pārstāvju viedokļus, tā skaitā arī alkoholisko dzērienu nozares viedokļus. Protams, eh, viņu galvenās intereses ir ekonomiskās, un tas ir jāapzinās. Rebeka Teilora uzskata, ka astotais punkts rezolūcijā šajā sakarā ir īpaši svarīgs. Es pats tagad eh, nedaudz pagugloju, klausoties ievadu, cik daudz cilvēki mirst no alkohola lidošana, eh, lietošanas. 2,5 miljoni cilvēku katru gadu tā apgalvo Pasaules veselības organizācija. Un tā skaitā 320 tūkstoši jauno cilvēku. 75 tūkstoši amerikāņu katru gadu. Uh, mirs no alkohola uh, lietošanas. Par 30 gadiem mazinās uh, uh, uh, dzīves uh, ilgums li alkohola lietotājiem. Un tad, uh, piemēram, apvienotajā karalistē daudzi uh, nedēļas nogalē patērē alkoholu pārmērīgā daudzumā. Uh, runa nav par to, ka alkohols ir brīvi pieejams, bet nu vismaz pieejams visos veikalos, un uh, lielveikalos. Ja mēs salīdzināsim ar marihuānu, kas principā nevienu nav nogalinājusi laikam uh, uh cilvēks vēsturē par marihuānas lietošanu, jūs varat nonākt cietumā, par alkoholu lietošanu gan nē. Tā kā es atbalstu uh, Žordans kundzi. Protams, jāņem vērā. Uh, dalībvalstu tradīcijas, bet, piemēram, Zviedrijā un Nīderlandē ir milzīgas atšķirības marihuānas uh, lietošanā. Un tas arī nozīmē, ka nacionālajā līmenī jārīkojas dažādi, bet alkohola stratēģija ir svarīga. Uh, tomēr Eiropas līmenī nevar visu izdarīt, jārīkojas uh, valdību līmenī, ņemot vērā vietējas tradīcijas un apstākļus. Ladies, Thanks, thanks very much. Sorry. Uh, Paldies, atvainojiet, ka es nokavēju. Es uh, necerēju, ka jūs tik ātri pievērsīsieties šim jautājumam. Es ļoti priecājos par šīm diskusijām, jo ir Eiropas Savienībā ļoti nopietna problēma saistībā ar alkoholu pārmērīgu lietošanu. Ir skaidrs, ka te var rasties ne tikai sociāls, bet arī veselības problēmas manuprāt, ir skaidrāks, skaidrākas saiknes starp alkohola lietošanu un vēža rašanos. Ir vairāki vēža veidi, to starp krūtsvēzis un arī citu vēža veidi, kas ir saistīti ar alkohola patēriņu. Apvienotajā karalistē ir vairāk nekā 300 eh, krūtsvēža gadījumi, kas ir saistīti ar alkohola pārmērīgu lietošanu. Runa, protams, arī par citām slimībām, kā piemēram kardiovaskulārajām slimībām, kā arī psih psihiskajām uh, saslimšanām. Un, protams, ir ļoti liels uh, ne auto satiksmes negadījumu skaits, kas ir saistīts ar alkohola lietošanu. Tādēļ nepieciešamas uh, risināt šīs problēmas. Ko tieši mēs varam darīt? Eiropas eh, komisija nepieciešams izstrādāt eh, konkrētu stratēģiju, arī pašām dalībvalstīm ir eh, par to jādomā. Tāpat varētu runāt par tādu pretrunīgu politisku risinājumu, kā minimālās, minima, minimālo cenu noteikšana. Tāpat jāsaprot, kā tirgus līmenī marķēt um, alkoholiskos izstrādājumus. Es domāju, arī ir ļoti liela saikne starp uh, alkohola patēriņu un lieko svaru. Daudz cilvēku to pat uh, nesaprot. Es um, iesniegšu veselu virkni grozījumu šajā sakarā. Es uh, priecājos, ka par rezolūcijas pamattekstu politiskās grupas uh, sniedz atbalstu un ir vienojušās, uh, un es priecāšos par um, šo jautājumu turpmāk izskatīšanu. Yes, uh, think... Nākamais runātājs. Jā, es uzskatu ļoti labi, ka mums būs šī diskusija, taču vēlētos redzēt uh, visaptverošu stratēģiju šajā jautājumā no komisijas puses, jo līdz šim nav panākti paredzētie rezultāti. Ja daudz gadu garumā mums neizdodas panākt iecerētos rezultātus, tad kādēļ turpināt rīkoties tāpat? Tāpat uzskatu, ka rīcības plāns uh, ietver vispārēju alkohola patēriņa samazināšanos, ne tikai negatīvo efektu samazināšanu atsevišķo iedzīvotā grupu vidū, kā piemēram jaunieši vai grūtnietis uh, vai citas grupas. Ir skaidrs, ka tas skar ne tikai atsevišķas grupas, bet uh, visus iedzīvotājs kopumā kā Kris eh, to paskaidroja. Nu, es eh, domāju, ka varētu atrast eh, skaidru saikni starp marihuānas lietošanu un plaušvēzi, bet nu par to runāsim citreiz. Tāpat ir skaidrs, ka pārmērīgs alkohola lietojums atstāja arī ietekmi uz tautsēmniecību. Es domāju, ka Es domāju, ka mēs varētu šeit ieviest uh, tādu pašu politiku, kas uh, atspoguļos arī piesāņotājs maksā principā. Es domāju, ka ja um, mēs izstrādātu atbilstīgu nodokļu sistēmu, tas būtu iespējams. Komisija iesūdzējusi tiesā Zviedriju uh, par eh, to, ka alus nodokļi ir eh, zemāki par vīna nodokļiem, kamēr eh, šajā jautājumā nav konsekvences pašā Eiropas Savienībā. Tas ir ļoti dīvaini. Šīs vērtības ir bijušas ļoti ilgus gadus šādā līmenī, 2007. gadā. Mēs jau par to runājām. Manuprāt, eh, mums vajadzētu izvēlēties tādu pašu piegājienu kā Eiropas Savienības tiesai citos eh, nolēmumos, kur tā ir teikusi, ka patēriņiem nodoklis ir jāmaksā valstī, uz kuru tiek eksportēts attiecīgais produkts. Ir skaidrs, ka var veikt eh, šādu akcijas eh, politikas pielāgošanu atkarībā no eh, valsts, kura eksportē un valsts, kura saņem. Zviedrijā ir tā, ka ierodas autobusi no Vācijas ar cilvēkiem, kas mēģina sapīkties pēc iespējas vairāk alkohola. Un um, tiek nopirkts tāds apjoms, uh, kas uh, pārsniedz divu gadu patēriņu. Taču, protams, ka uh, divus gadus saglabāt alkoholu nav iespējams, tādēļ šis alkohols sevišķi alus tiek pārdots tālāk, un tas uh, atstāja graujuši sekas uh, uz iedzīvotāju sevišķi jauniešu veselību. Vācijas uh, robeža. Uh, uz Vācijas robežām ir ļoti bieži e, sastopams šāds e, zviedru alus, e, zviedru alus cirkulēšana. Es domāju, ka te ir jādomā globālāk un nevajadzētu pieļaut to, ka tiek pārvadāti šādi ārkārtīgi liela e, alkoholisko dzērienu apjomi ar vienu vienīgu mēķi izvairīties no nodokļu nomaksas un no attiecīgajiem nodokļiem, kas ir katrā valstī piemēroti. Nav nekādas jēgas eh, no šādas politikas, eh, ja cilvēki ārkārtīgi lielos apjomos eh, ievada alkoholu no citām valstīm ar vienu vienīgu mēķi izvairīties no šo nodokļu maksāšanas. Es domāju, ka vajadzētu piebilst arī šo to par eh, alkohola reklāmām. Bija noteikumi, eh, kas tika izstrādāti Eiropas Savienības līmenī par to, ka tikai vakaros var reklamēt alkoholu. Francijā un Zviedrijā ļoti stingri noteikumi, taču uzņēmumi, kas balst, bāzēti apvienotajā karalistē, pārraida uh, reklāmas uh, uz Skandināviju, kaut arī nav viņiem pašiem eh, auditorijas eh, konkrētajā valstī, apvienotajā karalistē, un tas viss, lai izvairītos no šādiem noteikumiem. Ehm, Div, vairāk nekā divus gadus jau notiek tiesvedība šajos jautājumos, taču pagaidām nekas nav noticis. Mums vajadzētu vienkāršot ehm, šīs procedūras. Ja tiek noteikta pārraide uz kādu valsti, tad vajadzētu tomēr uh, sakot tiem noteikumiem, kādi ir valstī, kurā ir konkrēti skatītāji. Šeit mēs eh, runājam par to, ka tikai uz kādu konkrētu valsti tiek pārraidītas konkrētās reklāmas. Eiropas Savienība nevar eh, vienoties eh, par atsevišķu tām politikas iestrādēm, varbūt nevaram vienoties par veselības vai nodokļu politiku, taču vismaz nevajadzētu uh, graud to, ko katra konkrētā valsts ir paveikusi savā, savās mājās eh, konkrētajā likumdošanā. Ir eh, jāsaprot, eh, ka agrāk bija tik smaga situācija, ka ļoti bieži cilvēki pavadīja 24 stundas diennaktī alkohola reibumā un īstenojot mūsu jauno politiku, alkohola jomā mēs eh, speram ļoti nopietnu soli uz priekšu, kādēļ mēs eh, šobrīd aizmirstam šo būtisko aspektu. Pašlaik eh, ļoti daudzās valstīs mēs redzam, mēs saprotam to, ka problēmas saistās ar jauniešu alkoholismu un saprotam, ka grūtniecis nedrīkst patērēt alkoholiskus dzērienus, taču tajā pašā laikā alkohols eh, ir daļa no mūsu ikdienas. Ja kāds vēlas patērēt alkoholiskos dzērienus, tad ir jāsaprot, eh, um, kādas var būt sekas. Tāpat nav nekāda maķējuma, eh, kas attiecas uz pārtiku. Nemaz nav tik daudz cilvēku, kas zina, ka vīna glāzē ir daudz vairāk kaloriju nekā limonādēs kā jūs jau minējāt vēzi, bet tāpat arī uh, liekais svars, kas ir saistīts ar alkoholiskajiem dzērieniem. Uh, tā ir tēma, par kur nav pietiekami daudz runāts. Kom. Tie ir mani mīļākie kolēģi, kas ierodas vēlu un runā ilgi. Nu, nākamais runātājs ir Janaku Dakis kundze. Paldies, es gan izteikšos īsāk. Īsāk nekā Zviedrijas uh, deputāti, vai ne? neesmu arī tik nacionalistiski noskaņota. Skaidrs, ka visi dalību valstis, veselības organizācijas, nevalstiskas organizācijas vēlas visaptverošu stratēģiju. Un ļoti labi, ka mums būs šī rezolūcija un ka politiskās grupas tā, to atbalsta. Protams, alkohols smagi ietekmē veselību, ar alkoholiskajiem dzērieniem ir uh, Uh, saistīti reāli draudi, jo īpaši, ja cilvēki dzer uh, lielos daudzumos. Uh, bet ir arī citas problēmas, piemēram, kad cilvēki alkohola reibumā sēžas pie auto stūres. Tad ir tātad arī cits ar alkoholu saistīts kaitējums. Un jāsaprot, ka mēs nevaram rīkoties uh, Eiropas līmenī vien. Mums jāatbalsta nacionālās stratēģijas. Tāds ir mūsu mērķis. Un es domāju, ka arī Eiropas uh, veselības fórums uh, varētu ietekmēt šo stratēģiju. Mums vajadzētu darīt visu, lai arī uh, alkoholisko dzērienu nozari piesaistīt šai stratēģijai, nevis izslēgt viņus uzreiz. Piesaistot viņus, mēs varētu sagatavot daudz labākus pasākumus. Visām dalību valstīm, protams, ir savas kompetences un sava pieeja, piemēram, attiecībā uz alkohola licencēšanu. Es nevēlētos īpaši runāt par uh, Eh, cenu harmonizāciju. Mēs nevaram uzspiest vienu un to pašu cenu visā Eiropā. Bet katrā gadījumā šīs rezolūcijas projekts ir labs, un mēs varam ar eh, grozījumu palīdzību padarīt to vēl labāku. Paldies, Andersenas kundze! Paldies! Arī es atbalstu šo rezolūcijas eh, projektu par alkohola stratēģiju Eiropas Savienībā atbalstu, jo īpaši uh, pasākumus, kas ir paredzēti informēšanai, jo īpaši jauniešu informēšanai. Īrijā ir uh, īstā krīze. Uh, sociālajos mēdījos, Facebookā, piemēram, tiek organizēti tādi um, pasākumi, kad nepieciešams uh, uh, izdzert pēc iespējas vairāk alkohola īsā laikā, un tad uh, cilvēki, tā teikt, nominēja savus draugus uz uh, alkohola čempiona titulu un uh, dzēra kokteļus, viskiju, dažāda veida sajaukumus, reizēm pat minūtes laikā izdzer veselu stiprā dzērienu pudeli un to tad filmē un piefiksē. Mēs jau uh, redzē, pieredzējām, ka vienā no uh, šādām balītēm divi jaunie vīrieši ir miruši uh, no alkohola lietošanas sekām. Un šāda pārmērīgā alkohola lietošana īsā laikā ir ļoti bīstama. Uh, tas skar ne tikai jauniešus. Pagājušajā nedēļā Belfastā 60 jaunieši tika uh, Eh, nogādāti slimnīcās eh, ar eh, alkohola saindējumu. Un tas vēl pierāda, cik smaga ir šī problēma. 110 cilvēki katru mēnesi īrijā mirst no alkohola lietošanas sekām. Un tūkstošiem eiro tas izmaksā mūsu uh, Eh, veselības sistēmai. Tā kā mums tiešām jā, jāpārdomā sava attieksme pret alkoholiskajiem dzērieniem. Tāpēc atbalstu šo rezolūcijas projektu un piedāvātos pasākumus. Paldies! Ja traucē šī telefona sarunāja mūsu darbs, tad jums vienkārši mums tas ir jāpasaka, saka priekšsēdētājs. Nākamais ir runātājs. Runātāji, lūdzu. Tātad es esmu šeit, saka Borsans kundze. Vēlos pateikt tikai pāris vārdus, lai paustu savu apmierinātību ar šo jautājumu un to iekļaušanu darba kārtībā. Manuprāt, tas ir ļoti būtiski, jo pārmērīga alkohola lietošana ir problēma ne tikai Eiropā, bet arī pārējā pasaulē. Alkohola pārmērīga lietošana ir zināma pilnīgi visiem, un to ataino daudzi fakti, piemēram, vīriešu aknas var pārstrādāt alkoholu daudz ātrāk nekā sieviešu aknas. Tas nozīmē, ka sievietēm vajadzīgs īsāks laika posms, lai kļūstu par kroniskām dzērājām. Tātad cīņa jau ir pazaudēta pašā sākumā, kad runa ir par sievietēm. No otras puses, šiem faktiem ir jāpievērš mūsu uzmanība. Piemēram, tādām lietām kā dzeršana ir daudz vairāk izplatītākā labklājīgākos sabiedrības slāņos, un no otras puses atkal nabadzīgākie sabiedrības slāņi tiek eh, skarti no daudz lielāka alkohola patēriņa. Tādēļ, manuprāt, ir jāīsteno tāda politika, kas eh, ievērot šīs eh, dažādās situācijas sabiedrības grupās un novērstu to veselības aprūpes sistēmām ir jāveic pasākumi, lai tiktu galā ar šīm problēmām, taču šī poli, šai politikai cīņā pret alkoholu ir jābūt daudz plašākai. Šeit ir jāietver izglītība, sociālā apdrošināšana, nodokļu politika, dažādas patēriņa komerc politikas un ir jāiesaist arī pilsoniskā sabiedrība un uh, ekonomisk, ekonomijas pārstāvji. Vēlos lūgt kolēģus. Uh, komisiju pārskatīt un atjaunot šo alkohola stratēģiju, un es ieteiktu uzlabot šo rezolūciju vēl iesniedzot mūsu grozījumus. Es uzskatu, ka mums ir kaut kas jāmaina, jo, kā jau tika teikts, 2006. gadā tika sagatavots pēdējais dokuments, un lietas ir mainījušās, tas, to viss ir ietekmējis ekonomiskā un sociālā krīze, ir pieaudzis alkohola patēriņš, un tas, protams, ir visu tikai pasliktinājis. Paldies! Paldies! Saka Līzes kungs, vēlos piekrist visiem tiem, kas apgalvo, ka pārmērīga alkohola lietošana ir dramatiskas sekas, piemēram, tiek iznīcinātas dzīves, ģimenes, tiek uh, dzerts un braukts pie stūras, viss tas, ko jau kolēģi pieminēja. Protams, ka man jārun, jāiebilst uh, Deivis kungam, kurš apgalvo, ka marihāna nekad nav prasījusi cilvēku dzīvību. Šluter kungs jau parādīja sasaist ar plaušu vēzi, un es pats savā medicīniskajā izglītībā esmu piedzīvojis to, ka uh, Nu, simtprocentīgi zinātniski tas nav pierādīts, taču pastāv zināmas saistas starp smagiem psihiskām saslimšanām un marihuānas lietošanu. Šeit, protams, zinātne strīdās par to, vai psihatriskas slimības izraisa marihuānas lietošanu vai otrādi, taču nevar apgalvot, ka tas nav kaitīgi, tā ir problēma, taču par to mēs šodien nerunājam, šodien mēs runājam par alkoholu. Uh, Vakardien mums bija ļoti intensīva diskusija Tautas partijas darba grupā, komitejā, un tur kolēģi, kuri šodien nav eh, šeit klāt, un es pārstāvu viņus, tātad viņi ļoti konkrēti norādīja uz subsidarietāti un uz eh, dažādajām tradīcijām dalībvalstīs, ka mums tas ir jāņem vērā. Un es lūdzu visus kolēģus nerunāt par alkohola stratēģiju. Uh, Mūsu dokumentā nosaukums ir ļoti labs Eiropas Savienības stratēģija attiecībā uz alkoholiskajiem dzērieniem, uz pārmērīgu alkoholu lietošanu. Runāt par tabaku, tas ir ļoti svarīgi. Mēs pēc divām nedēļām pieņemsim jaunās normas, un patiesībā mums visu laiku jāuzklaus, ka mē jūs, mēs noregulējam pilnīgi visu, un patiesībā mēs gribam pilnību alkoholu iznīcināt, taču Runāt par tabaku ir skaidrs zināms, ka tas ietekmē uh, veselību jebkurā gadījumā, taču alkohola gadījumā ir tā, ja to izmanto mēreni, nu, sievietēm vīriešiem šīs mērenās normas atšķirās, uh, taču, ja, piemēram, nedēļas laikā izmanto tikai piecas uh, glāzes alkohola, tad iespējams tas var paildzināt dzīvi ilgi, un tas nerada nekādas veselības uh, apdraudējumu. Taču mūsu galvenais darbs ir cīnīties pret pārmērīgu alkohola lietošanu ar piemērotām metodēm. No tautas partijas vēl nav galīgās nostājas attiecībā uz marķējumu, jo saistībā pārtiks produktu marķēšanu panācām kompromisu, kas vēl ir jāaplūko. Bija norādes, uz to, ka vīna pudele, kur uh, ir ļoti skaistas etiķetes, tā tas ir tradicionāli, ka šādu marķējums nemaz neizskatītos labi, taču es domāju, ka mums ir kaut kādā veidā jānorāda tas, ka alkohols satur kalorijas. Un es atbalstītu to, ka pārņemtu Francijas priekšlikumu, kas jau ir ticis īstenots Vācijā, ka tiek norādīts uz to, uh, kādas pastāv briesmas, ja grūtniecis lieto alkoholu. Tā ir liela problēma un nedzimušā bērna veselības pasliktināšana izmantojot alkoholu ir uh, ļoti liela un problēma, un mums vajadzētu izmantot marķējumu, lai pilnīgi visiem tas ir zināms, ka tas ir kaitīgi. Paldies Pēteram Līzēm. Susa, lūdzu. Hvala lijepo. Želim pozdraviti donošenje ove rezolūcije. I... Paldies! Es ļoti priecājos par šo rezolūcijas priekšlikumu un es piekrītu referentam. Mēs ļoti labi zinām, kādas ir sekas alkohola un narkotiku lietošanai, kas ietekmē ne tikai atsevišķas ģimenes, bet sabiedrību kopumā, kā arī tautsēmniecību alkohola lietojums eh, pēdējo gadu laikā ir pieaudzis, un to noteikti stimulējusi arī krīze. Ja dati ir pareizi, tad mēs varam redzēt, ka alkohols eh, izraisa 60 eh, hroniskas slimības un 160 miljārdi eiro ir izmantoti alkohola radīto seku ārstēšanai. Tāpat ļoti daudz bērnu cieš no alkohola radītajām problēmām. Es domāju, ka ir pienācis laiks uh, komisijai pēc iespējas drīzāk uh, pieņemt uh, rīcības plānu, un es arī esmu pārliecināta, ka ar papildu grozījumiem šo rezolūciju varētu uzlabot. Jūs zināt, ka šie jautājumi ir um, konkrēto dalībvalstu kompetencijai un ir atkarīga arī no dalībvalstu um, kultūras un vēstures. Ir vīna uh, ceļi, kas ir vidusjūras valstīs, kā arī uh, citu alkoholisko dzērienu uh, reģioni, kas uh, attiecīgi atrodas vai nu apvienotajā karalistē vai Skandināvijas valstīs, Krievijā. Tātad mm, mums vajadzētu no vienas puses eh, palīdzējam eh, dalību valstīm, bet no otras puses eh, nevajadzētu uzskatīt, ka visu var noteikt Eiropas Savienības līmenī un pēc tam to īstenot dalību valstīs. Es domāju, ka stratēģiju vajadzētu pārskatīt un mūsu uzdevums ir sniegt savu ieguldījumu. Grazie, prezidente. Ottima la Paldies, priekšsēdētāj kungs. Šī rezolūcija ir lieliska. Un šeit mēs varam redzēt, ka ir Eiropas eh, līmeņam rīcības plāns, eh, kā samazināt pārmērīgu alkohola lietojumu. Komisijai vajadzētu nākt klajā ar konkrēto rīcības plānu iespējami drīz, jo alkohols eh, izraisa 60 dažādas hroniskās slimības. Un tas neapšaubāmi sabiedrībai izmaksā ļoti dārgi. Mums būtu nepieciešama plaša informatīva kampaņa, kas konkrētāk vērstos tieši pie jaunajiem cilvēkiem. Jaunieši, patērējot uh, alkoholu, ļoti bieži izraisa satiksmes negadījumus. Tāpat ir jāvēršas pie grūtniecēm, un būtu jāapkaro nelegālā alkohola pārdošana. Tāpat mums ir jāsadarbojas ar dalībvalstīm, kā jau kāds to teica iepriekš. Jo pārmērīgs alkohola lietojums ir sociāla problēma ļoti daudzām dalībvalstīm. Iepriekšējie runātāji jau minēja to, ka mums nevajadzētu izvēlēties tādu pilnīgu aizlieguma pieeju. Mums būtu drīzāk jāstrādā pie izglītošanas un jāveicina samērīga alkohola lietošana. Daudzas eh, zinātniskās, eh, zinātniskie pētījumi ir pierādījuši to, ka um, saprātīgs alkohola lietojums un tādu dzērienu, kā piemēram vi, eh, sarkanvīnu lietojums, var um, sniegt uh, ieguldījumu sabalansētā uzturā. Tātad tas jāņem vērā. Iesniegšu savus grozījumus. Paldies. Nākamais uh, runātais Florence kungs. Karšlains Florence uh, saka, ka viņš uzsver visas tās bažas, kas ir saistīts ar alkohola lietošanu. Pēters Līs to ļoti labi uh, atspoguļoja, un to es negribu apstrīdēt. Taču, cienījamie kolēģi, vai mums Eiropā pilnīgi viss ir jānoregulē? Vai pēc visas šīs tabakas normām, kas, protams, ir cita lieta, tagad jāķers klāt vīnam? Un ja mums tas jāpaskaidro pilsoņiem mājās, tad es labprāt gribētu būt klāt un uzklausīt, kā jūs to darat. Ko Eiropa var padarīt labāk nekā Roma, Helsinki, Berlīna vai nu jebkura cita pilsēta. Un iespējams, ka es esmu šeit vecākais un man tā kā jāspēlē tāds morāles uh, postenis. Un vai mums tiešām ir jāieraksta kā vecākiem uh, normās uh, rakstīt. Uh, To tu nedrīkst, to tu nedrīkst, to tu nedrīkst. Nē, mums ir jāatstāja kaut kas arī vecāku ziņā, kuriem jāaudzina savu bērni. Un Protams, ka ne, viņi nevar visu panākt, taču viņiem ir pienākums informēt savus bērnus. Man tiešām ir lielas bažas, ja mēs dosim uzdevumu komisijai, tad mēs piesauksim palīgā kādu, no kura vairs netiksim vaļā. Tādēļ man radās, rodas šādas bažas, varbūt jūs varat tās novērst, taču mana nostāja ļoti skeptiska, un es neļaušu dalībvalstīm atteikties no savas atbildības. Zilperkungs. Uh, Paldies, priekšsēdētāji! manuprāt, ir uh, svarīgi neskatīties tikai balts un melns attiecībā ar šo jautājumu, jo alkohols ir narkotika, kas ir legāla. Un turklāt uh, Eiropā katrai dalībvalstī ir ļoti specifiska pieredze ar alkoholu. Uh, mēs esam iemācījušies, kā mēs tiekam ar to galā. Mēs zinām, ka, piemēram, augstu ziemeļos saistībā ar lielo tumsas daudzumu ir š, eh, citādāka situācija un ka tur tika piemērot augsti nodokļi un tādējādi samazināja alkohola patēliņu. Un tas atkal to nevar piemērot Itālijā, kur ir ļoti ilgas eh, vīna dzeršanas tradīcijas. Tādēļ mums ir jāņem vērā šie aspekti. Un es pilnībā piekrītu Lorenz kungam. Uh, ka mēs nedrīkstam izstrādāt tādu vienotu alkohola stratēģiju vai plānu un tad to uzskatīt kā normu, bet ir liederīgi diskutēt savā starpā un dalīties ar pieredzi un paraudzīties, kā mēs varam izmantot un kā mēs varam cīnīties ar šo pārmērīgu alkohola lietošanu. Un Austrijā šī pārmērīgā lietošana ir kaut kas cits nekā Anglijā vai kaut kur citur, jo alkohola patēriņu paradumi ir citādāki. Tātad, vidusmērā mēs redzam, ka um, ir ļoti dažādas situācijas dalībvalstīs. Piemēram, citās valstīs ļoti smagi dzer nedēļas nogalās, bet citās atkal patērē alkoholu vienmērīgi visas nedēļas garumā. Un tad arī atšķirības starp jauniešu un pieaugušu cilvēku dzeršanas uh, tradīcijām un tā tālāk. Mums tiešām Eiropas līmenī vajadzētu pārdomāt, kā mēs varam cīnīties vai darīt kaut ko Eiropas līmenī, dalībvalstu līmenī pret pārmērīgu alkoholu lietošanu. Un mums nevajadzētu īpaši ar, saistībā ar vīnu tagad uh, vēl vairot eiroskeptiķu komentārus, jo sākumā bija tabaka, tagad ķeramies vīnam, nu kas būs nākamais? Mums ir jāpatur prātā šie aspekti. Mēs varam specifiski varbūt cīnīties tieši ar konkrētu grupu pārmērīgu alkoholu lietošanu, jo piemēram, saistībā ar jauniešiem, jo manā dzimtenē ir tā, ka ļoti jauni cilvēki nedēļas nogalēs dzer pārmērīgi, un mērķis nav vienkārši baudīt alkoholu, bet dzert līdz pat samaņas zaudēšanai. Tas ir jāapzinās un pret to ir attiecīgi jārīkojas. Un šeit tiešām ir būtiski informētība un mums ir jāsaprot, ja 13-gadīga meitene nedēļas nogalē tā piedzerās, ka viņai jādodas uz slimnīcu, tad, tad valstī ir jāiejaucās. Un vēl viens būtiskais aspekts uh, - sievietes grūtnieces. Tas ir fakts, ja grūtniece dzer alkoholu, tad bērns, uh, no, bērnu veselība no tā cieš. Šeit mums arī jāiejaucās, tas ir mūsu pienākums. Runāt par satiksmi, par to, kā, piemēram, Austrijā mums ir smagi uh, sodi pret dzērājiem auto braucējiem, kur mums ir nulles tolerances pieeja un tā ir efektīva. Varbūt, ka to varētu arī izmantot citas dalībvalsts un beigās. Es īsti neatbalstu marķējumu no nu, ar dažiem izņēmumiem, bet es tiešām neredzu, kā, kāpēc uh, uz alkohola marķējumiem netiek norādīts kaloriju daudzums. Mēs zinām, ka cilvēki ļoti apzināti izvēlās savu pārtiku, viņu arī uh, iedzer kādu glāzi vīna vai alus, un viņi vēl zināt, cik, cik liels ir uh, uzturvērtību saturs šīm dzērienam, jo viņi seko līdz savai veselībai. Un ja mēs ņemsim vērā visus šos aspektus, tad es domāju, ka nākotnes uh, pieeja būs ilgtermiņa. Paldies, Šaldemozes kundze, lūdzu. Øh, Liels paldies! Es gribētu atbalstīt rezolūcijas projektu. Es piekrītu, ka mums ir nepieciešama alkoholisko dzērienu stratēģija Eiropas līmenī. Mēs varētu sākt ar nelieliem aspektiem. Jāatgādina, piemēram, ka mums ir uh, vienotais tirgus, tai skaitā arī alkoholiskajiem dzērieniem. Tos tirgo pāri robežām. Uh, Un jau tāpēc derētu uh, noteikt harmonizētā līmenī, kas ir alkohola lietošanas vienība, piemēram. Vajadzētu harmonizēt arī marķējumu Eiropas līmenī. Tāpat, piemēram, jautājums par uh, kaloriju skaita norādīšanu. Arī tas būtu atbalstāms. Par to ir vismaz vērts diskutēt. Un es domāju, ka mēs varam to darīt uh, nepalielinot eiroskepsi, jo kopējā tirgums vajadzīgi kopējie noteikumi. Paldies! Nu, tagad pie mums ierodas ciemiņi. Mario Pirillo uh, vēlētāju uh, apcirkņa ciemiņi. Sveicam jūs! Sie, Sie haben es, glaube ich, aufgesetzt. Gut, wir kommen jetzt. Und tagad uzklausīsim komisijas pārstāvi. Kas izteiksies? Lūdzu, komisija. Filips Rū. Paldies priekšsēdētāji. Visu pirms es gribētu pateikties eh, šai komitejai par rezolūcijas projekta sagatavošanu. Vairāki deputāti pieminēja ka alkohola pārmērīgais patēriņš tiešām sagādā lielas problēmas. Kaitējums ir neapstrīdams. Un tāpēc mēs ļoti pozitīvi vērtējam parlamenta atbalstu jaunās politikas izstrādēji. Svarīgi būtu pieminēt, cik svarīgu lomu šeit spēlē dalību valstis. Uh, Īstenojot līdšanējo stratēģiju, tieši dalību valstis nospēlēja izšķirošo lomu, un to mēs kaut kā esam piemirsuši. Stratēģija pati par sevi noveda, piemēram, pie tā, ka tika izveidota komiteja, kas izskatīja nacionālo politiku un nacionālos pasākumus. Nu jau vairākus gadus dalību valstu eksperti ir sanākuši kopā un diskutējuši uh, Eh, par eh, paraugu praksi, par valstu pasākumiem. Tas tiešām ir ļoti svarīgs instruments, ko mēs arī nākotnes stratēģijā varētu izmantot. Vēl jāpiemin, ka tiek strādāts pašlaik pie rīcības plāna, tad eksperta komiteja pie tā strādā. Jā, šis ir rīcības plāns eh, šaurajā jomā, tad jauniešu pārmērīgā alkohola lietošana. Bet mēs vēlamies eh, šo problēmu mazināt. Šī pieeja nav ekskluzīva Eiropas līmenī. Mēs vēlamies eh, veicināt arī dalību valstu sadarbību. Un mēs mudinām dalību valstis arī citās jomās eh, īstenot kopīgos pasākumus. Vēlreiz liels paldies par rezolūcijas projektu. Tas būs ļoti labs pamats mums, sākot diskusijas ar dalību valstīm valstu iestāžu komitejā par iespējamo nākotnes stratēģiju. Liels paldies! Un tad vēlreiz sveikšu Mario Pirillo Uh, ciemiņus Eiropas parlamentā. Tie ir uh, ciemiņi no viņa vēlētāju apcirkņi, tagad viņi man arī dzird austiņās, sveicam jūs. Bet tulīt būs vēl otrā apmeklētāju grupa klāt. Esam izskatījuši šo diskusiju. Mums tagad jāpieņem šis jautājums, uz kuru jāatbild mutiski. Kas par? Pēters Līza nav par. Arī? Kas balso pret? atturās. Šis jautājums ir pieņemts. Un grozījuma iesniegšanas termiņš ir 17. februāris. 6. martā mēs par to balsosim šeit komitejā un aprīļa plenārsēdē tad balsosim arī par šo rezolūciju kā par citiem aspektiem. Un tagad par nanomateriāliem astotais darba kārtības punkts. Šlūtere kungs izteiksies vispirms. Paldies priekšsādātāji. Liels paldies par to, ka šodien varam izskatīt šo jautājumu. Ir vairāki kolēģi, kas uzskata, ka šis komisijas lēmums par deleģēto aktu nav uh, īpaši uh, apmierinoši. Komisija saka, nu, tad marķēsim uh, nano uh, materiālus, bet tikai jaunos. Nevis tos, kas jau pastāv labu laiku un ir izmantojami tirgu, bet at jaunajā formā tiek lietoti uh, jauniem mērķiem. Ja mēs ieskatīsimies vēsturē, tad kāda bija parlamenta pozīcija par nanomateriālu marķēšanu. At savulaik, kad es biju referents, visi atbalstīja manu ziņojumu. Mums bija biocīdi, kosmētiskie līdzekļi, un mēs, piemēram, uh, kosmētikai neteicām, ka, ja ir kaut kādi, kaut kādas jaunas vielas, tad tās jāmarķē. Nē, bija jāmarķē uh, visas uh, vielas un visi nanomateriāli. Un tāpēc, tad, jāsaka, mēs toreiz vienojamies arī ar padomi, padomi arī neprotestēja. Un bija skaidrs, ja ir kaut kāda papildu viela, kas jau pastāv, bet tā tiek pievienot no jauna, tā ir jāmarķē. Par to mēs visi bijām vienojušies. Un bija skaidrs, ka visas vielas, kas pastāv kā nanomateriāli, ir jāmarķē. Un tad, piemēram, ir kāds pētījums, kas saka, ka 15% līmeni varētu pieminot pirms trīs nedēļām. Es dzirdēju, ka ir jauna metode, kas ļauj nanodaļiņas noteikt lētāk un efektīvāk nekā iepriekš. Tādas pārmaiņas ir notikušas. Bet 50% līmenis ir tiešām ļoti savāds. Marķēšanas nolūks nav identificēt risku vai draudus kā tādus. Nē, marķējums ir domāts, lai informētu patērētājus. Ja jūs pievienojat nanodaļiņas, nanomateriālus ar nolūku, tad tas arī ir jānorāda uz marķējumu. Un 50% šajā sakarā nav pareizs slieksnis. Tad, ja mēs 10% šeit izmantotu, kā EFSA ierosina, tad mēs iekļautu šeit daudz vairāku daudz lielāku produktu klāstu. Vai tas ir dārgāk? Nē. Vai tas ir saržģītāk? Nē. Var to izkontrolēt bez lielām problēmām. Tad kāpēc tad mums te ir 50%? Un 0,15% un 50% šī atšķirība ir politiskā atšķirība. Tā nav tehniskā un tāpēc EFSA ierosinājums 10% ir loģisks kompromiss, kuram noteikti varētu piekrist visi. Es domāju, ka slieksnim jābūt vēl mazākam, bet 10 ir vismaz tāds kompromiss, kas uh, ļaus vairākumam uh, piekrist un to izmantot. Nu, lūk, tāpēc mēs arī uh, iebildām pret deleģēto aktu pašreizajā formā. Frederik Ries. Uh, Frederiks Rīs. Frederika Rīs. Paldies! Arī es uh, parakstīju šo uh, rezolūciju no liberāļu politiskās grupas puses. Liels paldies par to, ka šis jautājums tika atkal izvirzīts izskatīšanai. Un es gribētu vēl pateikt, ka pēc balsojuma ceturtdien plenārsēdē Tad mēs uh, uh, saprotam, kā globālais jautājums par marķējumu mēs varam uh, vienoties ar komisiju. Marķējumam jābūt tādam, lai tas nestu labumu Eiropas pilsoņiem. Un uh, uh, mums tomēr ir visai nopietnas nesaskaņas. Informēšanas likumdošanas aspekti, pie kuriem mēs daudz esam strādājuši, ir tādi, ka nav Eh, nekādu iemeslu eh, šīm papildvielām piemērot tik plašu izņēmumu, kā piedāvā komisija. Komisija ar šo izņēmumu būtībā likumdošanai atņem tās jēgu, un tieši pretēji vajadzētu pieprasīt eh, obligātu papildu vielu marķēšanu, jo, kā jau tika teikts, nav problēmas šos nanomateriālus norādīt. Un, ja mēs izveidosim tādus neskaidrus noteikumus nanomateriālu izmantošanai pārtikas rūpniecībā, tad tas kaitē arī caurskatāmībai. Bet patērētāju aizsardzībai svarīgi, piemēram, pareizi marķēt kosmētiskos produktus un uh, kāpēc tad mēs pēkšņi šeit spēram soli atpakaļ. Tāpat būtu jājautā, kāpēc e, tika izvēlēts šīs slieksnes 50%, nevis 10%, kurus iesaka EFSA. Un to e, no tehniskā skata punkta grūti saprast, un arī politiski iemesli ir par labu tam, lai to noraidītu. Thank you, Chairman. Um, paldies, priekšsēdētāj kungs. Šis ir e, Šī ir ļoti sarežģīta rezolūcija, jo te runa ir par vairākām atšķirīgām iezīmēm. Varbūt var izprast vienu aspektu, bet ne visu. Mana grupa neprakstīja to um, vairāk jau tādēļ, ka mums to nelūdza, bet um, šeit uh, jautājums ir šāds. Kad mēs skatāmies uz tiem argumentiem pret 50% slieksni, kas iekļauts eh, komisijas definīcijā, es uzskatu, ka 20% slieksnis eh, tika piedāvāts eh, drošuma sakarā, un te nav runa par marķēšanu. Ir jānošķir šīs lietas. Mērķis ir nodrošināt patērētāju ar informāciju. Mums tādēļ jāsaprota, šis eh, aspekts un jāpatur tas prātā. Tāpat eh, jājautā, mhm, cik lielā mērā varētu nodrošināt patērētāju ar papildu informāciju, rīkoties šādi. Ir skaidrs, ka mēs esam mēģinājuši ievākt eh, informāciju no dažādiem resursiem. Es arī to darīju. Un var teikt, ka testēšana nevar uzticami noteikt šo procentu apjomu zem 10% sliekšņa. Ņemot vērā to, ka varbūt ir bijis kāds informācijas trūkums, tad mēs rekomendējam iepazīties ar šo informāciju. Var, protams, testēt un mēģināt noteikt, eh, kāds ir šis slieksnis, taču, manuprāt, eh, Mums šobrīd vēl nav pieejami šie testēšanas eh, veidi. Tādēļ, ja mēs eh, šādi rīkotos, mēs nedaudz eh, skriet par priekšu notikumiem. Runājot par pamatdomu, es, protams, to saprotu, taču kā patērētāja, ja es, teiksim, desmit gadus ēstu kādas pārslas eh, brokastīs eh, un pēkšņi tur parādītos kāda jauna sastāvdaļa, tad eh, jājautā, ko tas nozīmētu patērētājiem, vai tas neradītu nevajadzīgas bažas patērētājiem, ieraugot šādu jaunu sastāvdaļu, kas līdz šim nav parādījusies. Es, protams, saprotu pamadomu, bet es arī saprotu Šlihtera kunga domu taču tas nav noteikts regulām. Es varbūt varētu atbalstīt šo rezolūcijas daru, daļu, taču es nevaru atbalstīt visu rezolūciju kopumā, tādēļ balsošu pret to. Paldies, Kristēvis. Īsi priekšsēdētāji kungs, es piekrītu iepriekšējais runātais komentāriem, taču es um, gribētu teikt, ka ir jābūt marķēšanai, taču jautājums par slieksni kas praktiski ir nosakāms un kas ir realistisks. Tāds ir jautājums. Paldies, komisija lūdzu. Words? So, was, eh, so, dann habe ich es falsch verstanden. Tad es laikam kaut ko pārpratu. Tātad Kristēla Šaldemoza un tad komisija lūdzu. Paldies. Es tikai gribēju teikt, S&D grupas vārdā, ka mēs varam atbalstīt rezolūciju un iebildes e, to iemeslu dēļ, kādus minējuši Karls Richter kungs un runājot par EFSA rekomendācijām un slieksni, gribētos zināt, kādi ir konkrētie iemesli, taču mēs e, atbalstām. Paldies tagad vērts komisijai. Paldies, priekšsēdētāji! Cienījamo parlamentu pārstāvi. Es šorīt pārstāvu savu direktoru un vēlos savu atbildi sniegt angļu valodā. Runājot par Šlichtera um, kunga um, apkopotajiem jautājumiem. Es eh, tātad vēlētos eh, uz tiem atbildēt, kas attiec uz atkāpi vairākiem uh, eh, daļiet aktu starpniecību par atsevišķiem, ap, atsevišķām papildvielām. Mēs šeit runājam tikai par tām vielām, kas ir iekļautas uh, Eiropas Savienības sarakstā, taču mēs nevaram piemērot šo atkāpi jaunajām vielām, kas uh, attiecas eh, uz eh, šo procedūru kopumā. Tad uz to šie noteikumi neatiecas un šīs atkāpes. Es gribētu minēt eh, šādu piemēru šķiestošā kafijā. Kopš 46. gada ir silikāta viela, kas ir Um, un, šī, un tas nav norādīts um, um patērēto interesēs, lai izvarītos no patērētāju maldināšanas. Un uh, norādot šīs vielas, uh, varētu rasties uh, iespējas, ka ir mainījies uh, produkts sastāvs, kaut arī produkts ir tāds pats, kā tas, uh, kas tas jau ir bijis uh, ilgus gadus. Tātad šīs atkāpes tiek piemērotas gadījumos, kad nepieciešams izvairīties no šādas maldināšanas. Mēs uzskatām, ka to šo definīciju pamata, pamato regulas mērķi, kas ir tāda nodrošināt patērētāju ar saprātīgu, jēgpilnu informāciju un izvairītos no maldināšanas. Runājot par slieksni, 50% slieksnis uh, atbilst nanomateriālu definīcijai 2011. gada 696. Re rekomendācija atbilstīgs, kā arī citiem dokumentiem. Taču runājot par zemākiem sliekšņiem, kurus varētu pieņemt, tas eh, bija drošuma kontekstā eh, debatēts, kas attiecas Tātad uz šo jautājumu mēs um, cieši sadarbojamies ar um, apvienoto pētījumu centru, un mēs esam balstījuši savu tekstu uz uh, atzinumu, ko saņemam no šī centra. Mēs nesam pret 10% slieksni, ja vien to var tiešām īstenot praksēm. Saskaņā ar vienotā pētniecības centra atzinumu, ko mēs saņēmām, pašlaik uh, slieksnis, eh, kas ir zemāks par 50%, nav reāli īstenojams praksē, kas nozīmē to, ka pašlaik esošās metodes analīzēm, analizējot daļiņas, daļiņas un nanovienības, eh, nevar sniegt uzticamu informāciju par eh, elementiem, kas būtu eh, mazāk par 50% sastopam kādā konkrētā produktā. Tās tad ir atzinums no šī pētniecības centra. Kā jau teicu, mēs neesam pret slieksni, kas būtu zemāks par 50%, neesam pret slieksni, kas ir 10%, taču um, ir jāņem vērā turpmākā attīstība un arī metožu attīstība šajā jomā. Tāpat tam nevajadzētu jaukt maķēšanas un drošuma jautājumus. Lai kāds būtu slieksnis 10 vai 50% vai kāds cits, drošums ir jānodrošina, tas jādara EFSAI atbilstoši tiesību aktiem šajā jomā, un tad, tad mēs neatļausim ieviest kādu produktu, ja tas nav drošs. Taču tas nav saistīts ar sliekšņa jautājumu. Noslēgumā varam teikt, ka mēs nepārsniedzam savas pilnvaras ar šī deleģēta akta starpniecību, un deleģētais akts nekādā veidā nesamazina patērētāju aizsardzības līmeni un pārtiks drošumu. Paldies! Chris Davis un danach Kārš. Paldies, Kris Davis un tad Kārš Šliters. So. Paldies uh, komisijai. Komisija tātad apstiprināja to, ka patērētāju aizsardzību nodrošinās, ka drošumu pārtikai nodrošinās un ka slieksnis, kas būtu zemāks par 50%, nav izdevums praksēm. Es esmu nonācis pie uzskata, ka mums nevajadzētu apstiprināt likumdošanu, ja to nevar īstenot praksē. Uh, Manuprāt, te ir praktiskas dabas iebildes. Kā uh, tad tas būtu īstenojams? Šlihterkungs. Nu, es eh, nezinu, kā rēģēt uz to, ka jūs sakāt, ka atkāpes neiekļauj neko citu kā tikai šo sarakstu, kas ir Eiropas Unības saraksts. Tur ir diezgan daudz iekšā. Un tur ir teikt, nu, ja mainās forma, nu, ja mēs skatām E171, titāni eh, dioksīds vai, vai citas, eh, citus, eh, citas E vielas, siliko oksīdi vai E57 magnēzija, magnija oksīds, nu, tad mēs veicam tādu nošķīrumu. Ja kāds ražotājs jau šodien izmanto šo nanoformu, tad to nemarķēs. Taču, ja kāds turpmāk sāks izmantot kaut ko tādu, tad to marķēs. Nu tad kā tad tas būtu no konkurences viedokļa godīgi? Es domāju, ka te nav uh, nekādas konsekvences. Ja ir tur kāds nanomateriāls, tad tas tā ir jāmarķē, un ja nav, tad nav tad sanāk, ka diviem produktiem, kuros ir vienas un tās pašas vielas, būs atšķirīgs marķējums, nu, es neredzu nekādu loģiku. Kas attiecas uz nosteikšanu, vai to var noteikt, izmērīt, vai to var īstenot praksē, nu, to es minēju jau pirms trim nedēļām, bija jauna testēšanas metode, kura var to izdarīt. Bet pat tad, ja EFSA uzraksta atzinumu. Jā, ir grūti nošķirt eh, nanodaļiņas pārtikā arī tādēļ, ka nevar zināt, cik liels procentu apjoms eh, papildvielu ir eh, klāt šajā pārtikā. Un tātad, ja mēs uh, runājam par vielām, kas ir zemāks par šo slieksni, tad varētu vienkārši noteikt, kāds ir šīs ķemiskās vielas, kas ir konkrētajā produktā. Tas ir īstenojums praksēm. Ir tāpat jāskata, kādas veidi ķimikālijas um, konkrētais uzņēmums iepērk uh, pārtiks ražošanai. Es domāju, 10% vai 50% gadījumā vienalga būs tās pašas problēmas. Tad labāk izvēlēties 10%, jo tad vismaz cilvēki būs informēti. Es saprotu jūsu domu, taču es vienalga nepiekrītu. Paldies vēlreiz vārds komisijai. First, on your last point on the threshold. Runājot par pēdējo jautājumu par slieksni. Atkārtošu, ko jau teicu. Mēs konsultējamies ar vienotom izpētes centru, pētījumu centru, un šobrīd nav nevienas tehniski uzticamas metodes, kas būtu pieejama, lai izmērītu un attiecīgi īstenotu praksē likumdošanu, kas noteiktu nanodaļiņas eh, to apjomu, kas būtu zemākas eh, par 50% pārtiks ražošanā un tirgū. Varbūt mēs to varam definēt kā tīras ķīmiskās vielas, taču, ja ir pārtiks produkts, kuru, kura sastāvā ir vairāki produkti, tad to vēl grūtāk ir izvērtēt. Un grūtāk eh, noteikt nano daļiņu apjomu. Es varu vienkārši balstīties uz manu tehnisko ekspertu, laboratorijas ekspertu viedokli, kas apgalvo, ka pašreiz zemāk nekā 50% nevar noteikt. Mēs neesam pret zemāku slieksni, kā jau teicu. Un to atzīstam vienā no apsveram punktiem. Ja ir attīstība pētniecībā, ja metodika ir pietiekoši iz, izstrādāta un to piemēro laboratorijas, tad mēs labprāt mainīsim šo skaitli. Taču šobrīd tas tā nav. Jautājums par visu Eiropas Savienības sarakstu. Jā, tur ir vesela virkne pievienoto vielu, taču ne visas šīs vielas šobrīd, ne arī nākotnē būs nano daļiņas. Jūs minējāt uh, titānīdioksīdu, magnija oksīdu un citas vielas. Šobrīd visas iespējamās vielas tiek izvērtētas EFSA, Eiropas pārtikas eh, drošuma aģentūrā, un ja šīs vērtējuma noslēgumā apstiprinās, ka attiecīga apjoma attiecīgo nanodaļiņu klātesamība konkrētā produktā var sastādīt kādus briesmas, tad mēs to neatļausim. Pašreizējās pievienotās vielas, kuras jūs minējāt, ja tās izvērtē korekti EFSA, tad, un mēs arī to plānojam dalīt, darīt atkārtoti, tad var sniegt šo atļauju. Ja kāds ražotājs apzināti izmantotu kādu konkrētu vielu, kā piemēram silikona, silikāta dioksīdu un augstu, ar augstu apjomu, un ja, ja kāda viela netiktu uzskatīta par jau eksistējošu vielu, tad šī atkāpe netikt piemērota. Tad tas tiktu uzskatīts par pilnīgi jaunu, tā būtu pilnīgi jauna viela, un ja EFSA atzinums būtu pozitīvs, tad tas būtu jāmaķē kā nanoviela. Tad, ja te parādās kāds jaun, kāda jauna E viela, un tad iekavās parādītos uzraksts nano, ja tā jau ir šobrīd pastāvoša viela. Un būtu šī atkāpe, tad nav prasības norādīt šo informāciju. Gut, damit sind wir am Ende. Labi, tad mēs esam beiguši diskusiju. Un šo pēcpusdienu mēs balsosim par šo punktu. Ar to debatas ir beigušās. Un ja šodien šis iebildums tiks pieņems, tad uh, 2. februārī balsosim par to plenārs sēdē, 2. plenārs sēdes laikā. Es jums nosūtīšu 28. janvāra zinātnisko rakstu par metodi, kā izmērīt daudz mazāka apjoma vielu klātesamību uh, konkrētā produktā. Varbūt jūs varētu to apsvērt un izlasīt, ja jau EFSA to nav izdarījusi. Labi. Tad mūsu darba kārtība ir noslēgusies šo priekšpusdienu. Koordinātori tiksies no pulksten 3.30 līdz pulksten 5.00 aizslēgtām durvīm, un pulksten piecos mēs balsosim par iebildumu un par pārējiem punktiem. Jauks pusdienas!